Tagad eh, mūsu darba programma saskaņā ar eh, reglamenta noteikumiem mums ir jāizskata darba kārtībā. Pēdējais darba kārtības projekts ir iesniegts. Šodienai nav iesniegtas nekādas izmaiņas. Attiecībā uz rītdienu Eiropas nācija grupa ir ieteikusi organizēt ārkārtas sarunas par zikas vīrusa izplatību, un tas būtu pirmais punkts, kas būtu iekļaujas pēcpusdienas darba kārtībā. Žoel Melīnas kundze vēlas izteikties par šo punktu. Priekšsēdētāja kungs, paldies par to, ka jūs um, Uh, uzklausot šo ierosinājumu grozīt uh, darba kārtību sakarā, saskaņā ar um, reglamentu 153. pantu padome ir paredzējusi apspriest šo pasaules mēroga epidēmiju, bet mums arī būtu šis jautājums jāapspriež. Mēs nezinām, vai tas vienkār, tā ir vienkārši vīrusa slimība, ko izplata tīģeru ots, vai tās var sasniegt tādus apmērus, kā uh, tas notika ebolas vīrusa gadījumā un eh, tādēļ es aicinu godātos kolēģus eh, apspriest šo jautājumu plenārs sēdē un sarīkot par to debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, Melīnas kundze, vai vēl kāds vēlas izteikties par labu šim pieteikumam? Kurš atbalsta pieteikumu? Lūdzu, Lavijas kungs, jūs vēlaties atbalstīt priekšlikumu? Eh, gribētu izteikties pret šo ierostinājumu. Gerēro kungs bija pieteicies runāt mazliet ātrāk, bet viņš runās pret šo priekšlikumu. Gerēro kungs, tāpēc es gribētu dot jums vārdu. Varbūt jūs varat izteikties Lavijas kunga vārdā. Señor presidente, en realidad voy a presentar una propuesta alternativa Es esmu um, uh, paredzējis iesniegt alternatīvu priekšlikumu, kā uh, godātā deputāte norādīja. Mēs ļoti maz ko šobrīd zinām par šo vīrusu, ko izplata odi. Un rīt Pasaules veselības organizācija ir paredzējusi sniegt papildu informāciju par to. Un es domāju, ka varbūt būtu labāk. Uh, um, nedaudz pa, uh, pagaidīt un sarīkot debatas atbildīgajā komitejā par šo jautājumu. Un arī Eiropas komisija varētu mūs informēt par uh, to, kad būs saņemta informācija no Pasaules veselības organizācijas. Šīs problēma ir ļoti nopietna, tās skar vairākas Latīņa Amerikas uh, valstis, tās skar daudz cilvēku veselību, ir tīpaši uh, grūtnieču finanšu uh, veselību, un es domāju, ka vispirms šis jautājums būtu jāapspriež atbildīgā komiteja Eiropas komisijas klātbūtnē. Paldies! Okay. Jebkurā gadījumā mēs saņemsim vērā šo jautājumu. Un tagad balsosim par to, vai ir jāiekļauj šis punkts darba kārtībā. Kurš ir pār Melins kundzes priekšlikumu? Kurš ir pret? kurš atturas. Šķiet, ka vairākums. Es uh, pieņemu, ka jūs, uh, dāmas un kungi, ka mēs lūgsim atbildīgo komiteju saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas ziņojumu veikt diskusijas par šo jautājumu. Reidingas kundze. Priekšēdētāji, es gribēju runāt par reglamentu. Mani informēja, ka jūs vēlaties aktivizēt punktu numur 175, lai atliktu plenārsesijas balsojumu par TISA rezolūciju. Es eh, gribētu, lai jūs apsverat, ka iekšējā tirgus komitejas priekšsēdētājs, referents, ēnu referenti un atbildīgās lielākās politiskās partijas vēlas balsot. Te ir runa par ļoti labi sagatavotu rezolūcijas projektu, tāpēc mums vajadzētu par to nobalsot, nevis spēlēt kādas spēlītes. Frau äh, Redingis, kom gleich nochmal. Redingis kundze, es äh, Tūlīt atgriezīšos pie, pie jūsu iebilduma. Vispirms es gribēju izskatīt punktu par nodošanu atbildīgai komitejai. Tātad te ir runa par Zika vīrusa epidēmiju. Šķiet, ka vairākums ir pār Gerēro kunga priekšlikumu. Es redzu, ka nav iebildumu. Tad uzskatīsim to par akceptēto. Redingas kundze, jūs eh, tagad atsaucaties uz eh, šodienas darba kārtībā iekļauto punktu, par kuru paredzēts balsot trešdien. Man ir jums jāsaka, ka man nav pašlaik eh, nekāda nolūka nodot šo ziņojumu atpakaļ komitejai. Man vienkārši ziņoja, ka esot apmēram 70 grozījumi, un tas nozīmē, ka šis termiņš, kurš beidzas šodien pulkstens 19. Tas varētu nozīmēt, ka mums būs ļoti daudz balsojumu pa daļām un atsevišķu balsojumu. Un dienests jau ir profilaktiski iepriekš ziņojis, ka šādā gadījumā šis jautājums varētu tikt skatīts, būtu par to jāpieņem lēmums. Šis jautājums ir teorētisks un vairāk tas nekādā veidā nav teicis skatīts. Tātad nekāds lēmums nav pieņemts. Jūsu izteikumi par to, ka es esot nolūkojis tā darīt, īsti nav pamatoti. Es eh, šodien pēcpusdienā, pēc tam, kad ierados šeit, eh, uzzināju par šo jautājumu. Tātad ir iespējams, ka grozījumi varētu būt vairāk. Es eh, ņemu vērā jūsu padomu un uh, skatīsim šo jautājumu vēlāk. Vēbera kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribēju tikai atbalstīt Redingas kundzes teikto. Es domāju, ka šis pieteikums, par kur mēs pašlaik runājam, komitejā ir pieņems ar ļoti lielu vairākumu. Šie ļoti daudzie grozījumi tagad tiek iesniegti no divu grupu puses, kas nevēlas šo uh, dokumentu uzlabot, bet gan vēlas pavilcināt procedūru. Uh, Es domāju, ka reglamentu nevajadzētu izmantot ļaunprātīgi eh, savās politiskajās interesēs. Es uzskatu, ka šis jautājums nav tā vērts. Vēbera kungs, jūsu norādi ņemšu vērā. Dienesti man šodien pēcpusdienā ziņoja, ka tieši uh, Šī iemesla dēļ eh, mums vajadzētu rēķināties ar to, ka tiks iesniegti šādi grozījumi, un viņi vēlas, lai es to rūpīgi pārbaudītu. Protams, eh, mums ir jāņem vērā gan saturiskie, gan formālie kritēriji. Ja šeit ir runa tikai par formāliem kritērijiem, tad es, protams, nevēlos to nosūtīt atpakaļ. Taču es gribētu jūsu uzmanību vērst arī uz to, ka priekšsēdētājs un arī vicepriekšsēdētāji, tad, kad ziņojumi netiek nosītīti atpakaļ, un tad, kad ir 300-400 grozījumi, tad šīs balsošanas laiks ļoti ievelkas. Tāpat arī tiek saņemti ļoti daudzi ēpasti ar iebildumiem par to, kāpēc šis jautājums nav nosūcīts atpakaļ komitejai. Es domāju, ka varbūt tas būtu jāskata konstitucionālo lietu komitejā, kas darbojas ar reglamentu jautājumiem. Korbet kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Šis punkts 175 īstenībā neatiecas uz jautājumu nosītīšanu atpakaļ uz parlamentāro komiteju. Te ir runa par to, ka komiteja rīkojas kā filtrs tādā gadījumā, kad ir iesniegts ļoti liels skaits grozījumu un kuru, kuri visticamāk netiks pieņemti plenāru sēdē. Komiteja tad tos izskata un atmet tos, kurus neatbalsta mazāk nekā viena desmitā daļa komitejas deputātu. Tas nozīmē, ka um, balsošanas laiks varētu būt daudz īsāks. Visi šie nederīgie grozījumi tiktu atlasīti jau komitejā. Ja komiteja nedēļas laikā varētu tikties, tad tas šo procedūru atvieglotu. Mums vajadzētu šo pantu um, izmantot pareizi. Korbita kungs, es uh, noteikti ļoti priecātos, ja tā būtu. Taču mana pieredze ir tāda, ka pēc jautājuma nosūtīšanas atpakaļ uz komiteju situācija neuzlabojas. Uh, noteikumos ir pateikts, ka šī pakotne var tikt nosūtīta atpakaļ uz plenārsēdi pilnīgi bez izmaiņām. Vismaz pagājuši, kad man bija šāda pieredze. Tāpēc mans lūgums jums un arī AFKO komitejas deputātiem būtu ņemt vērā šo slieksni komitejās. Vēl viens reglamenta jautājums. Ferāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ir ļoti būtiskas debatas par tīsa nolīgumu, tāpat par TTIP, un jūs nevarat um, uzspiest um, uh, mums šo grozījumu skaita ierobežošanu, jo tas apdraudētu demokrātiju šai parlamentā. Mums ir likumdošanas brīvība, un tādēļ es aicinu jūs respektēt gan šo dokumentu, gan deputātus. Paldies! Paldies! Tagad nākamais punkts otrdienas darba kārtībā. GNGL grupa aicina attiecībās padomas un komisijas paziņojumiem uh, iekļaut papildu punktu, ceturto punktu darba kārtībā. Tas ir kopīgās debatas par bēgļu krīzi. Un šis jautājums būtu rasa, naida un vardarbības par bēgļiem pieaugšanu visā Eiropā pēc trīs pirmajiem punktiem. Vārds uh, Cimers kundzē par šo punktu. Paldies, priekšādātāji! Ar šo virsrakstu jūs jau ļoti labi izskaidrojāt, ko mēs vēlamies šeit iekļaut darba kārtībā. Pēdējo nedēļu laikā ļoti daudzās Eiropas valstīs, un jo īpaši arī Stokholmā, e, ir notikuši uzbrukumi pret bēgļiem. Mēs redzam, ka tas piesaista sabiedrības uzmanību un tiek skartas arī bērnu tiesības. Zviedrijā ir bijuši vairāk nekā 50 uzbrukumi bēgļu nometnēm. Arī Vācijā pēdējā gada laikā ir bijuši vismaz 500 uzbrukumi bēgļu nometnēm. Redzām, ka arī Atēnās un citās pilsētās notiek labējo radikāļu uzbrukumi bēgļiem un viņi arī sāk draudēt bēgļiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu par to diskutēt. Mēs uzskatām, ka Visprātīgākais būtu par to runāt otrdienas pēcpusdienā, kad būtu sklāt arī padomas un komisijas pārstāvji. Šādas debatas jau ir paredzētas, un mēs vēlamies arī pieprasīt uh, personāla balsojumu par šo rezolūciju. Kurš vēlas izteikties par labu Cimeres kundzes priekšlikumam? Gerēro kungs, lūdzu. Quería apoyar la propuesta de la señora Paldies, es tikai vēlējos atbalstīt Cimers kundzes priekšlikumu, jo es uh, saprotu viņas bažas pat, ja tas ir tāds uh, būtu atsevišķs punkts debatēs, bet es domāju, ka mums ir arī jārunā par tūkstošiem bērnu, kuri ir iesaistīti braukuši Eiropas Savienībā, un tagad neviens nezina, kur viņi atrodas, viņi ir pazuduši. Un uh, es domāju, ka arī šis jautājums būtu jāapspriež rītdienas pēcpusdienas debatēs. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Lūdzu, kolēģi. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben jarenlang hebben we gepleit. Paldies, priekšsēdētāji. Daudzus gadus mēs jau pieprasām šādas debates uh, par uh, vardarbību, ko īsten, uh, kas notiek. Mēs vēlamies lai tiktu apspriesta šī vardarbība saistībā ar bēgļiem. Un, manuprāt, tas ir netaisnīgi. Ir tūkstošiem upuru eh, ķelnē sievietes, kurām uzbruka, un mēs vienkārši par to nerunājam. Labi, tagad balsosim par šo, tad ar personālu balsojums ir pieprasīts, tāpēc es gribētu aicināt, lai visi balso ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Jā, jā, jā. Mach. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Mit ja haben gestimmt 183 min. 183 pār, 142 pret. Šis pieteikums ir pieņemts. Bereses kundze. Merci, Paldies priekšsēdētāji. Zinu, ka tas nemaina balsojuma rezultātu, bet gribu teikt, ka balsoja par man nebija līdz balsošanas kartītes. Paldies, to mēs atzīmēsim protokolā. Paldies. Līdz ar to darba plāns, darba kārtība šai nedēļai ir apstiprināta. Tagad skatīsim pirmo darba kārtības punktu šīs dienas debatēs. Un tas ir Eiropas centrālās bankas 2014. gada pārskats. To ir sagatavojis Marijas kungs. Sirsnīgi sveicu uh, pie mums Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju Mario